Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Darbie kolēģi, paldies AFET kolēģiem, kas bija pacietīgi un pakavējās zāle. Sirsnīgi sveicam kolēģis no DEVE un DROA komitejām, kas ir mums piebiedrojušies. lai uzklausītu prezentācijas. Tā kā Linda nevar būt šeit, es ierosinātu, ka Valenciāno Martines Borat, Borotsko kundze būs mana līdzpriekšsēde, lai mēs varētu sākt ar šīs sēdes vadīšanu. Balva tiek pasniegta izcilām personībām, kas ar savu darbu ir devuši izcilu ieguldījumu cīņā par cilvēktiesībām, ar savu drosmi izcēlušies, iedvesmojuši citus. Un šis ir iesākums 2016. gada uh, Sahara balss laureātu ievēlēšanai komitejas balsos par kandidātiem nākamās nedēļas otrdienai Trīs kandidātu īsais saraksts tiks nodots priekšsēžu konferencei un ceturtdien 22. oktobrī taps zināms eh, laureāta vārds. Eh, ja tas netika dzirdēts, tad es runāju vējā, bet atkārtot nevēlos. Sahara balva ir varbūt visredzamākais parlamenta darba aspekts cilvēktiesību veicināšanā visā pasaulē, bet tas nav vienīgais mūsu tāds darbs. Atgādināšu jums, ka mēs balsojumus nepublicēsim, tad, tad otrdienas balsojuma rezultāts. Un tas ir vienkārši iemeslu dēļ. Ja kāds ļoti nepārprotams zaudē balsojumā, tad mēs šādai personai nodarām ļaunu publiskajā telpā un nepalīdzam viņam viņu aizsargāt valstī, kur viņš tiek apdraudēts vai viņa. Tādēļ e, mēs, lai sargātu šādus cilvēkus, nepublicēsim pirmo balsojuma rezultāts, bet pirmie trīs, pirmo trīs vārdu tiks darīt jums zināmi e, parlamentu priekšsēdus grupu vadītājs informēs, un vienmēr mēdz būt tā, ka tas, kas e, pirmais bija arī komiteja balsojumos, beigās arī gūst balvu. Bet nu, tas ir domāts šo cilvēku aizsardzībai. Minēšu piemēru Nobel balvā ir tā, ka arī jūs nezināt, kas ir pārējie kandidāti bijuši. Tādēļ es domāju, ka mēs pieturēsimies pie tā. Ir bijušas runas par caurspīdīgumu, bet es domāju, labāk mums pieturēties pie šīs prakses. Cilvēku tiesību apsvērumu tiek ņemt vērā arī e, attiecībā uz ANO, uz, uz, uz sadarbības nolīgumiem. Es domāju, viss tas mums nav jānolasa. E, Paldies darbiniekiem, kas man šo ļoti uh, iespaidīgo dokumentu sagatavoju, bet es tomēr atturēšos to nolasīt un pievērsīšos uzreiz mūsu kandidātiem. Eiropas parlamenta deputāti tiks aicināti prezentēt pa kandidātam. Katram kandidātam vai kandidātu grupai tiks doti desmit minūtes, respektīvi viņu prezentācija. Kopumā 40 minūtes ir paredzētas prezentācijai prezentācijām. Un sāksim alfabētiskā secībā. San Džans Dundārs un domu un izteikšanās brīvības aizstāvi Turcijā GO zaļie un FDD grupas atbalsta šo kandidātu Veržā kundze. 30 minūtes, 20 sekundes lūdzu prezentācijai. Paldies, priekšsēdētāji. Pilnīgi pareizi jūs norādījāt. Uh, Uh, uz to, cik nozīmīgi ir Sakaro balva Eiropas parlamentam un tā redzamībai. Esmu gandarīti, ka šogad mēs varam piedāvāt kandidatūru, kas ir kopīga trim politiskajām grupām. Čānis Dundārs ir paties simbols tam, kas jāpiedzīvo turku žurnālistiem. Pieaugošie draudi, kas uh, apdraud um, preses brīvību šajā valstī. Uh, būt par neatkarīgu žurnālistu nekad Turcijā nav bijis viegli, bet nu jau vairākus gadus situācija tikai pasliktinās. Jau 2012. gadā žurnālisti bez robežām mums ziņoja, ka e, Turcija ir kļuvusi par lielāko pasaules cietumu žurnālistiem. Kopš tā laika spriedzi ir pieaugusi un kopš 15. gadas vismaz jāsaka, ka situācija nav uzlabojusies. Čārls Dondārs ir žurnālists no 18 gadu vecuma, viņš ir beidzis London School of Journalism, viņš ir strādājis Turcijas radio televīzijā, TRT, kur viņš piedalījies vairāk dokumentālu sižetu sagatavošanā 13. gadā. Viņš kļūpa par redaktoru lielā turku banku progresīvā izdevumā. 15. gadā Komorģets publicē dokumentus, kas ir visai neveikli Turcijas valdībai, parādot kravas auto, kas ved ieročus uz Sīriju. Šos kravas auto it kā humanās palīdzības pārvadātājus eskortē turku eh, slepenību dienesti. Viņš tiek apsūdzēts par valsts eh, noslēpumu atklāšanu. Eh, Erdogans personiski ir iesniedzis sūdzību pret Čandundāru, norādot, ka viņam ir par saviem grēkiem jāmaksā un ka viņam pienākas mūža ieslodzījums cietumā. Uh, Priekšsēdētājs, ja jūs smietos klusāk nekā es runāju, tad tas varbūt nebūtu tik traucējoši. Paldies! 26. novembrī Čans Dundārs tiek ieslodzīts kopā ar savu kolēģi un pavada 92 dienas cietumā šī gada maijā. Viņš eh, tik tikko netika nogalināts justīcijas pilsētā priekšā brīdī, kad viņš devās uz preses konferenci. Kopš tā laika vēl nāca klāts valsts apvērsuma mēģinājums, situācija Turcijai pasliktinājusies, un tas liek domāt, ka preses brīvība Turcijā kļūst par tukšu jēdzienu. Kā piemēra, tikai 26. jūlija vakarā Turcijas valsts eh, Eh, pavēlēja eh, slēgt septiņas televīzijas, 23 radiostācijas, eh, vairākas presāģentūras, 15 žurnālus un vairākas izdevniecības. Ir tik anulēti neskaitāmas um, preses agritācijas te, kartes, vairāki žurnālisti ja, tika aizturēti un kā to norādīja vairāk, ārkārtas stāvoklis vēl vairāk apdraudēja jau tā nožēlojamo eh, preses brīvības stāvoklis Turcijā. Čārls Dundars norādīja, ka neusticas savas eh, valsts eh, justīcijai viņa sieva tika aizturēta, viņas pasp, konfiscēta, lai Čārls Dundars, kurš atradās ārpus valsts, atgrieztos Turcijā. Čānis Dundārs eh, ir simbols preses brīvības aizstāvēbai Turcijā. Paldies! Thank you. My group, the Green... Paldies! Zaļie! ārkārtīgi lepojas par Čandundara izvirzīšanu šī gada Sakaro balvas saņemšanai. Praktiski trīs desmitgades Sakaro balva tiek piešķirta visdrosmīgākajiem brīvības aizstāvjiem, un esmu pārliecināta, ka Čēns Dondārs pieder šai mūsdienu varoņu kategorijai. Čēns Dondārs ir Turcija, turku žurnālismu izcila figūra. Viņš ir savas valsts domas brīvības simbols. Pēdējos 35 gadus viņš ir cīnījies par brīvu runu un par demokrātiju Turcijā. Vēlos pasvītrot to, ka viņš ir vienmēr bijis par draudzīgām un ciešākām Turcijas Eiropas Savienības attiecībām. Viņš ir iedvesmas avots mums visiem, gan Eiropas Savienībā, gan. E, Turcijā. Tāpat arī viņš ir vienmēr atbalstījis e, politisku kurdu jautājumu noregulēšanu. Un nes, pavisam nesen viņš ir ticis pakļauts visbrutālākai vajāšanai no savas valdības puses. Viņš ir ticis arestēts, e, turēts ieslodzījumā, viņš pat pret viņu tika īstenots slepkavības mēģinājums, Turklāt Čans Dundars, eh, ņemot vērā ārkārtas stāvokli, viņam nācās doties projām no savas valsts, savukārt viņas sieva tika aizturēta, viņas pasi konfiscēta. Godājumie kolēģi, Turcija ir mūsu tuvkaimiņu valsts, mums ir ciešas attiecības, turklāt tā ir kandidāta valsts dalībai Eiropas Savienībā. Mūsu tautas vienmēr ir bijušas saistītas caur kultūru, vēsturi, ekonomiku, kā arī caur daudziem personiskiem dzīves stāstiem. Un kamēr Sīrija un citas kaimiņu valstis karo, ir vēl citi aspekti mūsu attiecībās, kas tā pārsniedz Eiropas Savienības Turcijas attiecību robežu. Tomēr mēs esam ļoti nobežījušies pār cilvēktiecību pasliktināšanos Turcijā. Mēs redzam, ka mūsu galvaspilsētas, mūsu institūcijas nereti piemēro īsredzīgus mērķus drošības jautājumos, mēs redzam, ka Turcija, ka Eiropas Savienība novēršas no Turcijas un tiem, kuri uzstājas pret autoritārismu, par demokrātiju, pret karu un pret cilvēku ciešanām. Piešķirot Saharau balvu Čānam Dundaram, Eiropas parlaments atgādināt Eiropas Savienībai un dalībvalstīm savu stingro pārliecību par pluralistisku un demokrātisku Turciju. Piešķirot Sakrau balvu Šaram Dunaram, Eiropas parlaments nosūtītu ļoti spēcīgu signālu no Briseles, ka sutā, situācija Turcijā ir nozīmīga un ka Eiropas Savienība turpinās atbalstīt dinamisku Turciju, kas, kur šobrīd tiek apdraudēta. Čēradundara brīvība un dzīvība tiek apdraudēta viņa publicēto rakstu dēļ. Lai atbalstītu viņu un brīvās balsts Turcijā, mēs viņu izvirzām kā Sakro balvas kandidātu. Paldies! Grazie, Presidente. Per me... Paldies, priekšsēdētāji, nākošais runātājs. Man ir liels gods un prieks savas grupas un vēl divu citu politisku grupu vārdā atbalstīt Šāna Dundara kandidatūru Sakaro balvas saņemšanai. Sakaro balva ir balva par domas brīvību. Turcija ir ļoti tuva Eiropas Savienībai. Bet vairāk nekā jebkad ir svarīgi atgādināt Turcijai to, cik svarīgi ir preses eh, vārda uzskatu brīvība. Eiropas Savienība nav tikai geogrāfiska vieta vai politisks projekts, bet arī eh, ideju un vērtību kopums. Diemžēl jākonstatē, ka Turcija attālinās no mūsu ideāla. Mēs atbalstām Sakarobalvu piešķiršanu Čeram Dundaram, viņš ir cīnījies par šiem principiem visu laiku, viņš par to ir maksājis dārgu cenu, viņam ir nācies doties trimdā tālu no saviem tuviniekiem. Mēs vēlamies apliecināt savu cieņu Čanam Dunduram un visiem, kas ir parādījuši tādu pašu drosmi un iesaistījušies šajā cīņā. Visiem, kuri uzdrodas runāt brīvi, kuri aizstāv sabiedrības tiesības, kuri aizstāv viedokļus nērtus dažkārt Turcijā pēdējo gadu laikā 120 žurnālisti ir tikuši ieslodzīti cietumā. Izdevumi ir tikuši slēgti. Valsts ir 157. no 180 pozīcijām preses brīvības ziņā. Tā ir valsts, kurā ir visvairāk eh, žurnālisti ieslodzīti cietumā. Bet Turcija nav jebkāda valsts, tā ir valsts, kas ir kandidāte dalībai Eiropas Savienībā. Šobrīd mums ir iespēja nosūtīt spēcīgu un skaidru vēstījumu, lai nosodītu šo Turcijas attālināšanos no tām vērtībām, kuras mēs aizstāvām un kas mums ir dārgas. Mēs aicinām kolēģus nebaidīties nosūtīt šādu vēstījumu, nosodot Turciju, kura apspiež žurnālistus, eh, vārda brīvību, iedzīvotāju izteiksmes brīvību. Mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem, pretējā gadījumā mēs nerīkos, nerīkosimies ticami. Es aicinu jūs eh, paust savu pārliecību ar balsojumu, kas nav eh, balsojums pret Turciju, bet balsojums, lai atbalstītu Turcijas pilsonisko sabiedrību un cerību balsojumus. Čārlis Dondārs ir notietāts uz trimdu. Mēs Mūsu pienākums ir nosūtīt šādu veistījumu. Sakaros sacīja, kamēr valstī nav uzskatu preses un mediju brīvības, sabiedriskā doma nepastāv. Un nav iespējas kontrolēt lēmēju iestāžu rīcību. Neaizmirsīsim to mūsu balsojumā. Paldies! Eh, sinhronizmu Stavar Žemelis. Tagad eh, tiks prezentēts kandidāts eh, Mustafa Džemilevs, ko ir izvirzījis ETP grupa. Jācīk Zarišvorskis. Vienu minūtu 55 sekundes. Precīzi lūdzu. Paldies. Jāsaka, ka cīņa pret totalitārismu un diktatūru bija paša Saharova uh, ideāls. Un jāsaka, ka ir grūti iedomāties kādu, kas garā būtu tuvāks Saharovam. Un uh, Mustafa Džemilevs ir bez. Uh, Vārdarbības cīnījies par cilvēktiesību un minoritāšu um, uh, ievērošanu, un e, viņam nācās e, doties prom no Krīmas, kad viņam bija tikai seši mēneši. Viņš e, uzauga trimdā un piedalījās arī Prāgas pavasarī 68. gadā. Viņš ir pavadījis ļoti ilgu ieslodzījumu cietumā un tagad viņš iestājas par Krīmas atbrīvošanu un par Krīmas tatāru brīvību. Uh, No 1944. gadā viņš tika deportēts no Krīmas un 2014. gadā pēc 70 gadiem viņu izraidīja no eh, Krīmas atkal. Pirmoreiz to izdarīja Padomju Savienība, otrais Krievijas Federācija. Viņš nenogurstoši ir cīnījies par brīvību un cilvēku tiesībām, tādēļ mūsu grupa eh, Mustafu Džemīlevu izvirza Saharova balvas saņemšanai. Un mums ir arī īsa video filma, lai jums stādītu priekšā šo kandidātu. Es ceru, ka tehniķi ir viss sagatavojuši, lai filmu tagad uh, atskaņotu. No. Tūne Kelams, paldies! Mustafa Džemilevs ir patiešām izcila personība, kas aizstāv cilvēku pilsoniskās un minoritāšu tiesības jau 50 gadu garumā. Pirmo reizi viņu Eh, arestēja 1968. gadā pirms 50 gadiem, un viņš ir eh, padomu cietumos pavadījis jau ilgāk par 15 gadiem. Kā kolēģis Zarijuši Vojskis jau minēja, eh, viņš bija arī tas, kas protestēja pret Sovietu invāziju Čehoslovākijā. Viņš piedalījās Prāgas pavasara noteikum, notikumos un ir arī labi pazīstams ar Andreju Saharovu tagad viņš atkal ir ticis padzīts no uh, savas dzimtās zēbes, no Krīmas. Uh, to ir izdarījušas Krievijas varas iestādes. Viņš jau pirmoreiz tika deportēts sešu mēnešu vecumā kopīgi ar visu tatāru nāciju. Es domāju, mums vajadzētu raidīt pareizo signālu, mums vajadzētu izvirzīt šo kandidātu, kas eh, iestājas par Krīmas tatāru tiesībām. Un jāsaka, ka e, šo cilvēku nākotne ir pilnīgi neskaidra. Šis ir cilvēks, kas cīnās par uh, Ukraiņu, Krievu tiesībām un noteikti mums tas ir jāatzīst, piešķirot viņam balvu. Paldies! Well, thank you very much. Tanuk kungs, paldies priekšsēdētāji. Eh, Džemīleva kungu sākotnēji izvirzīja Anna Fatīga, mana eh, poļu kolēģi, kas šodien ir devusies uz Gruziju vēlēšanu novērošanas misijā. Tādēļ viņas vārdā es eh, prezentēšu jums šo kandidātu. Un jāsaka, ka šogad ir izvirzīti patiešām tādi ļoti spēcīgi, jaudīgi kandidāti. Un Mustafa Džemīlevs ir ideāls kandidāts šai balvai, jo tāpat kā Andrejs Saharovs, viņš ir kādreizējais Sovietu disidents un arī uh, Krīmas tātāru uh, e, brīvības organizācijas uh, priekšsēdētājs, viņš visu mūžu ir iestājies par cilvēku tiesībām, mm, cīnies pret uh, tirāniju un uh, komunistu uh, apspiešanu. Staļins viņu kopīgi ar viņa tautiešiem izsūtīja ļoti sen, un viņš arī protestēja pret Čehoslovākijas invāziju, kad tur ienāca Krievu militārie spēki. 15 gadus viņš ir pavadījis cietumā, padomu savienībā, gandrīz vienu gadu viņš uh, bija. Mm, Viņš piekopa bada streiku un pēc nelegālās Krīmas aneksijas uh, Džemīleo kungs vērsās pret šo agresiju un viņu atkal izdzina no viņa vēsturiskās dzimtenes. Uh, Tagad viņš ir Ukrainas parlamentārietis, kas atbalsta Ukrainas integrāciju ES un NATO. Un Džemīleva kungs ir. Um, Tātad eh, pusgadsimtu pēc uh, komunistu diktatūras sabrukuma atkal uh, tiek apspiests, uh, ņemot vērā to, ko viņam ir nodarījis Krievijas federācija. Jāsaka, ka Džamīliev kungs visu dzīvi ir cīnījies par cilvēktiesībām, par krīmas tātāriem un par taisnīgumu un godīgumu. Jāsaka, ka viņš tagad atspoguļo Krīmas tātāru nacionālās kustības um, seju un uh, mugurkaulu, un uh, viņš ir vienmēr iestājis par minoritāšu tiesībām. Es domāju, ka lielākais uh, ģeopolitiskais apdraudējums uh, Austrum Eiropā nāk no Krievijas puses, un ņemot vērā uh, Krievijas propagandu šajās valstīs, mums ir jācīnās pret šo propagandas mašīnu ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Es domāju, ka kādreizējais disidents ir ļoti simboliska personība, kas ir pelnījis šo balvu. Putins un viņa režīms iebiedē cilvēkus, uh, iet uh, citu valstu teritorijās, sagrābi tās, un Krievijas, uh, Krimas okupācija ir nelikumīga. Es esmu ticies ar Džimiliju kungu vairākas reizes, tāpat kā citi mani kolēģi, un mēs visi varam vienoties, ka viņš ir ļoti labs grots kandidāts Sahrova balvai.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 continuar. Turpināsim mūsu sanāksmi. Pēc dažām minūtēm Elmāram Brokam ir jādodas projām. Nākošie kandidāti ir kandidātes eh, Nadja Murāda un Lamija Aši Bašārs. Viņa kandidatūru izvirza sociāldemokrātu un liberāļu grupa. Un viņas prezentēt šo grupu pārstāvi. Vispirms dodu vārdu līdz piecām minūtēm eh, kolēģim Džozefam eh, Vailenhalceram. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Mēs esam eh, šogad lēmuši piedāvāt Nāģu Mūradu Basī un Lamiju Āžī Bašāru, kas ir uh, Daeša uh, upuri un uh, seksa verdzenes, kas ļoti uh, drosmīgi tagad um, ir uh, iestājušās par to sieviešu tiesībām, ko Daeši ir nolaupījis uh, un pakļaus seksuālai vardarbībai. Un viņas stāsta par um, to vārdarbību un briesmām, ko Daesh ir veids reģionā. Un, uh, Jezīdi uh, ir reliģiska minoritāte, kas dzīvo Irākas ziemeļos, un Daesh ir uh, nu, piekopuši tādu kā uh, vārdarbības un izvarošanas ideoloģiju, pakļaujot šīm briesmām sievietes reģionos, ko viņi ir ieņēmuši. Šīs sievietes arī ir bijušas seksa vērdzenes daļašu pakļautībā. Un 2014. gadā um, Naģu nolaupīja tad, kad Daesh ieņēma ciematus un pilsētas Irākas ziemeļos. Uh, Eh, līdz šim brīdim vairāk par uh, eh, 6000 sieviešu no iezīlītu kopienas ir tikušas nolaupītas. Viņas pēc tam tiek vēstas uz Sīrijas un Irākas reģioniem, kā arī citām vietām un pakļautas seksuālai vardarbībai. Jāsaka, tie ir uh, briesmīgi, prātam, neaptverami noziegumi. Trīs tūkstoši sieviešu un meiteņu e, izdevās e, atbrīvot un izglābt, bet 3000 joprojām atrodas gūstā. Izvirzot Naģu Muradu un Lamiju Bašaru e, Saharo balvai, mēs vēlētos uh, izrādīt uh, cieņu un arī pieminēt visas tās sievietes un meitenes, kas ir kļuvušas par upuri šim uh, genocīdam un uh, Daeša karēja vēršanās pret jezīdu kopienu ir mētiecīga, tā ir etniskā tīrīšana un uh, arī izvarošana tiek piemērota kā uh, kara ierocis. Šādu taktiku izmantoja gan Bosnijā savulaik, gan tagad to izmanto joprojām Lielo ezaru reģionā Āfrikā. Un Es domāju, uh, ka šis uh, signāls, tātad Saharo balvas piešķiršana šīm abām sievietēm būtu spēcīgs signāls arī uh, Daeša neģēlīgajiem noziedzniekiem. Un jāsaka, tas arī pierādīt, ka mēs neesam viņas aizmirsuši. Tie būtu arī pirmie laureāti no Irākas. Mēs arī augstu vērtējam to, ka ALDE politiskā grupa atbalsta uh, šo divu kandidāšu izvirzīšanu. Lielas paldies! Ahora tiene la palabra la señora Becerra. Tagad vārds uz piecām minūtēm deputātei Becerrai. Paldies priekšsēdētājai. Es uh, neizteikšos visai gari. E, turklāt kolēģis jau argumentus izklāstīja. Mēs atbalstām vienu un to pašu kandidatūru. Šīs ir um, jaunas sievietes, drosmīgas, kuras ir kļuvušas par upuri visiem e, iespējamiem spīdzināšanas veidiem, fiziskas, garīgas. Un Nu, tāpēc, manuprāt, viņu kandidatūra ārkārtīgi piemērota. Nedaudz vairāk runāšu par Nādju Urāru, kuru es pazīstu nedaudz labāk. Es ceru, ka jums eh, būs iespēja ar viņām tikties. Eh, Nādju mēs tikāmies cilvēktiesību komitejā, tāpat arī viņa ir apmeklējusi Strasbūru, un no viņas pašas ir vērts uzklausīt ne tikai stāstu par to, ko viņa pārdzīvojas, bet arī viņas apņēmību. Es domāju, ka tas var eh, kalpot par pamatu šai zvirzīšanai, kuru mēs Aldi grupā uzskatījām par piemērotāko. Mēs uh, neizvēlēmies Nadju Murāru nevis tāpēc, ka viņa ir viena no upuriem, nevis tāpēc, ka uh, viņas eh, ģimene ir kļuvusi par upuri, bet mēs viņu izvirzām tāpēc, ka viņa ir izlēmusi kļūt pār personu, kas strājas, stājas pret ekstrēmismu un lai uh, cīnītos par to, ka atbildīgie par noziegumiem stātos kārties priekšā. Aicinu eh, tāpēc atbalstīt Sakarovas balvas, eh, Sakarova balvas piešķiršanu Nadjai, Lam, Lamjai un tiem, kuri aicina atbrīvot eh, vēl nolaupītās cilvēktiesniecības upurus, kā arī tā, lai viņu cīņa palīdzētu saukt starptautiskās tiesas priekšā atbildīgos pār noziegumiem. No savas puses daži vārdi par Nadju, kurā nu, jau veselu gadu visā pasaulē uzstājas uh, pirms divām nedēļām viņa uzstājās apvienoties nācijās un tika iecelt par labas gribas vēstnieci, viņa ir tikusies ar parlamentu priekšsēdētāju, viņa ir uzstājusies Eiropadomē un ir uzstājusies bēgļu nometnēs Grieķijā, bet it īpaši es gribētu. Raksturot viņas sacītu ar vienu teikumu. Daži sagrāva manu ģimeni, bet manā sirdī vienmēr paliek ticība taisnībai. Un visas sievietes un meitenes, lai turpin ticēt, ka eh, taisnība būs ar viņām. Viņai nav politisku motivāciju eh, Viņas galvenā cīņa ir cilvēktiesība, aizstāvība, minoritāšu tiesība aizstāvība, starptautisko tiesību ievērošana, demokrātijas un tiesības, tiesiskas valsts izveidošana. Un domāju, ka neviens nevar būt pret šo kandidatūru un vēlos vēlreiz norādīt, ka tās ir divas apbrīnojamas jaunas drosmīgas sievietes, kas vislabākajā veidā ievieso Eiropas un pasaules garu. Tāpēc es uzskatu, ka tas būtu kā atzinība Vācijai, kas ir uzņēmusi ļoti daudz iezīdu bēgļu Un ļoti svarīgi Eiropas Savienībai to ir atzīt šeit. Tik viens vācu deputāts lepotos par iespēju balsot par Nadjas un Nadī kandidatūru. Šīs abas kandidātas apvieno vienotas vērtības un līdz ar to aicinu atbalstīt Nadju un Lamju, eh, kas ir mūsu kandidāts Sakaru balvai. Paldies, eh, deputāte Preda. Un vai Prēda kungs eh, vēlas prezentēt vēl kādu kandidatūru? Nā, tam nav ieslēgts uh, mikrofons. Bez atvainojot. Uh, no prezentācijas likās, ka Beseras kundze, vai jūs varat atkārtot savu skaidrojumu? Esmu pārliecināts, ka interpretācija bija pareiza. Es eh, izskaidroju, jums ir viena kandidatūra, jo abas Nadja un Ladja Bašāra ir genocīda upuris tā ir praktiski viena kandidatūra, bet tehniski iemeslu dēļ. Tas nav atspoguļots. Iepriekšējos kandidātus atbalsta vairākas grupas. Nadja eh, un Lamja ir viena kandidatūra un balsojums netiks sadalīts divās. No, no, Prēda kungs. Tā ir viena kandidatūra no divām grupām. Alde grupa prezentē vienu kandidatūru, kas ir Nadja Murata un Lamja. It's just one. Okay. Exactly. So, it's Tā ir kopīga kandidatūra, bet atšķirība ir tā, ka Alde izvirzīja nosauca vienu personu, kas ir Nadja, un sociālisti nosauca divas. Mēs uzskatām, ka pieņemam, ka kopīgā kandidatūra ir abas eh, dāmas. Eh, Alde pieņem šīs abas kandidatūras. Eh, podemos tratar de mēs varam sarežģīt, eh, mēģināt sarežģīt visu, ko vēlamies, bet viss ir vienkārši. Sociālisti izvirzīja divas Jēzības sievietes kā kandidātas. Liberāļi no, nu, izvirzīja vienu no viņām. Liberāļi uzskata, ka kandidātes ir abas Līdz ar to tā ir viena kandidatūra, kas sastāv no divām sievietēm, ko atbalsta divas grupas. Tā tad viena kandidatūra ar divām personām, jeb divām sievietēm. Viss ir samērā vienkārši. Un tagad pāriem pie nākošā kandidāta, kas ir Ilams Stodīts, to izvirza mūsu kolēģis Iljams Gočuks un vēl 42 deputāti. Es dodu vārdu Kjučukungam un pēc tam mēs noskatīsimies video ierakstu. Yes, correct. Uh, Paldies. Priekšsādātājs kundze. Man ir tas prieks un gods uh, jums uh, piedāvāt Ilham Tohtī kandidatūru Saharau balvai 2016. gadā, un jāsaka, ka Ilhams Tohtī ir sva... Be pats pazīstamākais uh, uiguru uh, pārstāvis um, Ķīnas Tautas Republikā Viņš uh, ir dzimis 1969. gadā un uh, jau vairāk kā 20 gadus viņš uh, mierīgā veidā ir aizstāvējis uiguru intereses Ķīnā, mēģinājis izveidot dialogu starp uh, Ķīnas, ķīniešiem un uiguriem. Un, uh, Viņš arī ir aizstāvējis vienādas, līdztiesīgas ekonomiskās, sociālās, kulturālās tiesības uiguriem un ķīniešiem. Un uiguri dzīvo Kšinģangas uiguru autonomajā reģionā. Un, pēdējo gadu laikā, diemžēl, uiguri ir tikuši diskriminēti, viņiem nav bijušas tās pašas iespējas ne kulturālā, ne sociālā, ne ekonomiskā plāksnē. Un jāsaka, ka Ķīnas politika pat atklātā veidā diskriminē uiguru minoritāti. 2014. gada decembrī Tohtī kungam mm, tika piespriests mūža ieslodzījums Viņam tika izvirzītas apsūdzības separātismā, un jāsaka, ka šīs cilvēks ir visu mūžu veltījis, lai izveido dialogu starp vairākām kopienām. Un uh, šo te apsūdzību smagi mm, sodīja gan um, daudzas cilvēktiesība organizācijas, gan ANO, gan Eiropas Savienība. Un jāsaka, ka um, Tohtija kunga lieta ir uh, vienmēr pieminēta ES Ķīnas cilvēktiesību dialogā, un uh, vairākas, uh, vairākas valdības jau arī ir pauduši savu nosodzījumu par Ilhara Tohtī, Ilharam Tohtī izvirzīto spriedumu. Un neskatoties uz Eh, Ilham Tohti eh, bēdīgo likteni, viņš turpina aizsargāt eh, uiguru tiesības, vienmēr par tām ir iestājies, viņš ir vienmēr iestājies arī par uh, runas brīvību, to pats ir uh, piekopis, neskatoties uz dažādiem draudiem un vajāšanām. Viņš ir cīnījies pret uiguru un citu minoritāšu marginalizāciju Ķīnas sabiedrībā. Viņš ir vairākas reizes uh, pakļāvis sevi riskam, mēģinot uh, izveidot dialogu. Uh, Eh, starp eh, ķīniešiem un uiguriem. Un video intervijā, kas ir uzņēmta 2009. gadā, viņš saka, ka viņš eh, saprot, ka viņam varētu piespriest vai nu ilgus gadus cietumā, vai pat nāvis sodu. Un Viņš cer, ka varbūt tādā veidā viņš pievērsīs vairāk uzmanības uiguru kopienas bēdīgiem liktenim. Uh, Un mēs ceram, ka šī uiguru cilvēku mierīgā pretošanās tiks patiešām novērtēt. Jā, tūlīt beigšu savu uzstāšanos. Pēc arestācijas Ilhams Tohtī pieprasīja, lai valdība ievēro visas procedurālās tiesības tad, kad uiguriem tiek izvirzītas apsūdzības. Mums ir patiešām jādomā par šo kandidātu un piešķirot viņam Saharo balvu, mēs varētu demonstrēt šo atbalstu, ko izrādām gan uh, eh, Ilhamam Tohtī, gan arī minoritātēm un uh, visiem apspiestajiem visā pasaulē. Liels paldies, ka ieklausījāties manī, un tagad lūdzu skatīsimies filmu.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 Bular ilk dünyada bana bek tikilip kaldı. Bular Müşettiyanın 5. yerden başlar ben onun aldı da akbarat turlarını kubul kıldık. Bu benim ki tordun başka muhtarsızlık faaliyet köp boğan için bular çıdımay kaldı. Açık bular belki bu da niyeti bek kabi yaman boz gerek. Төртінші, менің нәтижеқ не қылып жатқаным бірінші мен әрқандай террорист групп яки әрқандай бір сыртқы тәшбақ қатнашқаным жоқ. Менің мұқияқ қылып жатқаным илми жол білән, төт жол білән, қалам арқылы, Rossiya orqali, diplomat yo'li orqali Uyg'urlarningki kishilik huquqi, qonun huquqi va avtonomiya huquqini talab qilib keldim. Bundan boshqa barobarlikni, mayli ayrim inson bo'lsin, mayli millat va madaniyat bo'lsin, din bo'lsin, Uyg'urlikdan muslatki barobarlikni talab qilib keldim. Hukumatini, haqqoniyatni talab qildim. Agar shu vaqtda mening vijdonimga, insonligimga xilaf har qanday bir so'z bo'lib qolgan bo'lsa ya'ni millatimizga foydasiz har qanday so'z bo'lgan bo'lsa bu hargiz mening so'zim emas Muchas gracias. Eh, quiero saber si algún colega. Paldies. Vai kāds no kolēģiem vēlas izteikties, vai uzdot kādu jautājumu, vai lai atbalstītu kādu no kandidatūrām? Ja viss ir skaidrs tāds. Nosaucu Saharova balvas darba kārtību. 11. oktobrī balsojums kopīgajā sanāksmē piedaloties Afet un Deve tās kandidatūras, ko atbalstīs priekšsēdētāja konference. Rezultātu paziņojumu 27. oktobrī, tālāk 12. decembrī Strasbūrā notiks debates kopīgajā sanāksmē piedaloties AFET, DB un DROA komitejām. Un mēs zināsim, kurš ir balvu saņēmis. Pasniegšanas ceremonija paredzēta 14. decembrī pulksten 12. Strasbūrā. Paldies visiem par klātbūtni ieguldīto darbu. Un nākošā sanāksme ir 11. oktobrī. Visi laipni aicināti. Paldies!